Eiropā grib zaļu nākotni, mums nevajadzētu uh, uh, melnu nākotni, bet gaišāku nākotni, uz to mums jāvirzās. Paldies, līdz ar to šī debata ir beigusies. Balsojums par, jautāju, par rezolūciju projektu būs 2012. Nākamais jautājums darba kārtībā. Mut, jautājums, uz kur jāatbild mutiski no vidas komitejas komisijai par sesto pasaules ūdens fórumu. Vispirms dosim vārdu Ričardam Zēberkungam 5 minūtes. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs kā Eiropas parlaments sagatavojam rezolūciju par sesto pasaules ūdens fórumu. Tas notiks šonedēļ Mārseļā. Diemžēl daudzi kolēģi tajā nevarēs piedalīties, jo mums ir taisni plenārsēžu nedēļa. Tomēr es gribētu atgādināt, ka te ir runa par sesto pasaules ūdens fórumu un atgādināt to, ka 2010. gadā ANO jau ir pieņēmusi rezolūciju, kas nodarbojas ar jautājumiem cilvēktiesības eh, uz ūdeni, cilvēks uz sanitāriem pakalpojumiem. Un es domāju, ka arī mums savas pārdomas un rezolūcijas būtu jābalsta tieši uz šīm atziņām. No sākuma pāris skaitļi. Eh, mūsu zilā planēta eh, raksturo salsūdens, tas ir 1,4 kubikmiljardi. Eh, kas eh, tā tad eh, ir sāls ūdens rezerves un tikai 2,5% ir saldūdens, kuru varam izmantot. Lielākoties tas ir uzkrāts gruntsūdeņos un cilvēkam reāli cilvēka rīcībā ir tikai 1%. Tas nozīmē 200 tūkstoši kubikkilometri, 60% savukārt jau tiek izmantoti. Ja mēs redzam, ka ūdens patēriņš visā pasaulē e, pieaug dubulti ātrāk nekā iedzīvotāju skaits, tad tā ir viela pārdomām. Mums ir jāpārdomā, kur mēs varētu šos krājumus nodrošināt ilgtermiņā. Pat labam 70% saskaņā ar āno datiem tiek izmantoti apūdeņošanai, lūksēmniecībai, 22% rūpniecībā, 8% maisaimniecībās. Tajā pašā laikā mēs konstatējam, ka pat laban intensīvi izveidojas pilsētas, ir tīpaši pasaulē, kur attīstās tieši tagad. Tāpēc prognozes runā par to, ka pasaulē, kur attīstas līdz 2050. gadam, pie 50% pieaugs ūdens patēriņš. Un tāpat mums arī vajadzētu atcerēties, ka 2050. gadā ap droši vien būs 9,3 miljārdi cilvēku iedzīvotāju, kam vajadzēs 70% vairāk pārtikas. Tas nozīmē, ka arī ūdenim būs īpaši liela noslodze. Tomēr ir arī pozitīvas ziņas ka pirmo tūkstošgadas attīstības mērķi mēs nospraudām pieeju pie, pie tīra dzerāmā ūdens, un to mēs sasniedzām 98%, eh, 2015. gadā varbūt būs pa 92%, diemžēl sanitārajā jomā mūsu panākumi nav tik labi. Tomēr mēs redzam diezgan skaidri, ka, ja mēs gribam eh, gūt panākumus un eh, risināt izaicinājumus, jautājumus, kas ir saistīti ar ūdeni, tad, protams, ka mums ir e, svarīga tieši ekonomikas attīstība, jo šie te e, panākumi saistās arī ar Ķīnas un Indijas iedzīvotāju pieeju e, tīram ūdenim. Diemžēl Melnajā Afrikā vēl pagaidām ir maz pozitīvu ziņu. Manuprāt, ļoti pozitīvi ir un daudzi mani kolēģi ir tādās pašās domās, ka šī fóruma motīvs ir laiks risinājumiem. Un eh, mēs esam eh, sagatavojuši daudzas rezolūcijas. Tagad ir svarīgi, lai rezolūcijas tiktu īstenotas. Eh, un pat labāk sestais pasaules ūdens fórums izstrādā 12 galvenās prioritātes ar trijiem strateģiskiem uzdevumiem - nodrošināt labklājību ikvienam, nosargāt planētas ūdens resursus un sekmēt ekonomikas attīstību. Ko mums darīt, lai sasniegtu šos mērķus? Un te mēs esam rezolūcijā ietvēruši pāris domas. Es domāju, ir svarīgi, ka mums ir jāuzlabo eh, eh, situācija eh, saistībā ar informāciju par ūdeni, tātad datu bankas, ko patērējam, ko piesārņojam un tā tālāk. Tātad šī situācija patiešām ir jāuzlabo lai varētu saprātīgi rīkoties. Otrakārt ir jodomā tātad par si, eh, situāciju vietās, eh, kas eh, ir ap upēm, tas ir arī ūdens direktīvas saturs, un arī ANO jau ir pieņēmusi rezolūciju par to, tātad ir svarīgi sadarboties valstīm pārobežu režīmā Mēs zinām, ka ūdens saistās arī ar konfliktiem, bet sadarbība palīdzētu uh, rast mieru nodrošinošus risinājumus un saglabāt miera politiku. Eh, runājot par eh, aktivitāšu vietu, eh, ekonomisko aktivitāšu vietu, tad, protams, ka gan rūpniecībā, gan lauksaimniecībā, gan citās jomās ir vienmēr jāņem vērā arī ūdens aspekts. Un, protams, ka ir ļoti svarīgs reģionālais komponents, kas ir ūdenim, jo ir reģioni, kurā ūdens ir pietiekoši, bet ir reģioni, kur ūdens pietrūkst. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad komisāram vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl mans kolēģis eh, Patošņikungs nevarēja ierasties šodien, un tāpēc viņš aicinās man aizstāt viņu. Es ar prieku to darīšu, jo man arī ir iespēja piedalīties pasaules ūdens formā, tāpat kā maniem kolēģiem Piebalgam un eh, Georgievas kundzei. Vispirms es vēlētos atgādināt par to, ka uh, tika sagatavota starp valdību deklarācija, eh, kur, pie kuras strādā īpaši Francija un komisija. Eh, otrakārt, kom, Eiropas Savienība ir vairāk gadu desmit laikā strādājusi pie eh, kopīgas politikas ūdens apgādes jomā. Un mēs cenšamies panākt upju uh, baseinu pārvaldību līdz 2015. gadam. Eiropas Savienība turpinās uh, attīstīt šādu pieeju arī uh, visā pasaulē, bet par spīti mūsu centieniem Eiropas Savienības ūdens politikas mērķu sasniegšanu joprojām apdraud vairāki jautājumi, kas ir saistīti gan ar ūdens kvalitāti, gan ar kvantitāti. Mums ir jāparaugās arī uz to, ka ūdens vidi ietekmē klimata pārmaiņas, un mums ir jāņem vērā klimata pārmaiņas savā ūdens politikā. Komisija ir sagatavojusi Eiropas Savienības eh, platformu pasaules ūdens fórumam, fórumam, kas ir konkrēts risinājums arī attiecībā uz plūdiem un sausumu. Eiropas Savienība darīs visu iespējamo, lai um, upju basēnu pārvaldība būtu viens no tiem veidiem, kā mēs sasniedzam tūkstošgadus attīstības mērķu īstenošanu, un es um, vēlētos atsaukties arī uz mūsu mērķi um, sag saglabāt Eiropas Savienības ūdens um, resursus. Un tas nozīmē, ka mēs strādāsim pie pasākumiem septiņās jomās um, - zemes izmantošana, uh, ekonomiskie stimuli, rekomendācijas par to, kā uh, ūdens cenas <coughs> var atspogļot patieso situāciju, ūdens efektivitātes mērķis, Eiropas Savienības dalībvalstu uh, upju baseinos Un visbeidzot, mēs papildināsim to ar um, ūdens partnerībām, kurās iesaistīsim privāto sektoru, centīsimies uzlabot pārvaldību, analizējot administratīvo situāciju un cenšoties samazināt administratīvo slogu. Balstoties uz zināšanām, kādas ir mums šajā jomā, mēs centīsimies uzlabot arī statistikas ticamību. Uh, attiecībā uz visiem ūdens resursiem, kas ir mūsu rīcībā, uzlabojot uh, informācijas sistēmu un attīstot uh, ceļu kārti attiecībā uz ūdens resursiem. Un visbeidzot, mēs nostiprināsim Eiropas Savienības uh, apņemšanos nodrošināt piekļuvi ūdenim un sanitāriem pakalpojumiem, balstoties uz Rio plus 20 rezultātiem. Komisijas um, mērķis attīstības um, valstīs ir pārvērst um, ūdens pārvaldību konkrētos pasākumos, īstenojot mūsu mērķus. Un Pasaules ūdens fórums uh, arī papildina komisijas pasākums, uzsverot svarīgākos jautājumus, um, kurus paredzēts īstenot Paldies! Paldies, un tagad mēs uzklausīsim jautājumu autors po, politisko grupu vārdā. Vispirms vārds EPP grupas vārdā Okonī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Uh, Eh, cienījamie kolēģi, piekļuva ūdenim un sanitārijiem pakāpojumiem, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un tāpēc arī es jo īpaši priecājos par to, ka tiku iesaistīta darbā kopā ar Zēberkungu, lai sagatavotu rezolūciju par izaicinājumiem sastajam pasaules ūdens formam, jo ar ūdeni tiek uzlabota veselība un dzīves apstākļi veselai virknei iedzīvotāji pasaulē. Es atgriežos no Burkina Faso, kur viesojos reģionā, kur nav ne elektrības, ne uh, tekoša ūdens. Un es lieliski iepazinos ar situāciju, kāda atrod šie cilvēki - slimības, bērnu saslimstība. Tāpēc mums ir jācenšas īstenot uh, Um, tūkstošgads attīstības mērķus, viens no tiem tika sasniegts jau pirms paredzētā termiņa, ir ticis samazināts to iedzīvotāju skaits, kuriem nav piekļuve ūdenim. Tas tika sasniegts jau 2010. gadā, un es vēlētos teikt, cik labi ir šī ziņa, bet tas ir aicinājums arī rīkoties, jo tas parāda, ka mums nekad nevajadzētu nolaist rokas un ka centieni vainagojas panākumiem. Es priecājos par sasniegto un es paturprātā trīs galvenās idejas. Vispirms, kā jau es teicu, ir jādara viss iespējamais, lai mēs sasniegtu visus tūkstošgads attīstības mērķus. Un jo īpaši, kas attiecas uz sanitāro situāciju, mums ir jādomā par hidrografiskiem basēniem, jāvēršas pret piesārņojumu, stipri uh, upju augš, augš, augšupējā. Un mums ir jācenšas uzlabot piekļuvu ūdenim, un es pieminēju Burkina Faso piemēru pirms brīža. Paldies! Liels paldies, un tagad sociālistu un demokrātu vārdā vārds Sarbu kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Rezolūcijas priekšlikums, kur sagatavojas Eiropas parlaments, dod spēcīgu signālu sastiem pasaules ūdens fórumam. Ūdens ir kopīgs resurs un nevajadzētu būt tā, ka tas kļūst par preci, no kuras labumu gūs tikai daļa. Piekļuve ūdenim un eh, sanitāriem pakāpojumiem ir cilvēka tiesību sastāvdaļa. Tādam ir jābūt galvenajam politiskiem signālam, kur Eiropas Savienībai būtu jādod Marseļas fórumā. Rezolūcijā runāts arī par citiem svarīgiem aspektiem. Un viens no tiem ir ūdens izmantošana lauksaimniecībā. 70% ūdens, ko mēs izmantojam lauksaimniecībā, 70% no ūdens tiek izmantot lauksaimniecībā, un dažās valstīs runa ir par 80 un par 90%. Piekļuvu ūdenim mēs varam garantēt tikai attīstot plašākā mērokā eh, tehnoloģijas, kas ļauj mums ražot vairāk pārtiks, izmantojot mazāk ūdens, uzlabojot irigācijas sistēmas. Lai to panāktu, mums ir jānostiprina un jātīst šīs sistēmas, mums ir jāsniedz atbalsts Eiropas Savienības lauksaimniekiem, kur izmanto šādas tehnoloģijas, un jācenšas novērst visus šķēršļus, ar kuriem saskars trešo valstu zemnieki. Nevajadzētu aizmirst arī to, ka ja pat ja 70% ūdens tiek izmantoti lauksaimniecībā, mēs 30% izšķēdējam. Tas nozīmē, ka ļoti daudz ūdens tiek e, izšķēdēts vairākos e, po, izmantošanas posmos, un tas ir saistīts ar citiem vispār, citām vispārējām problēmām, e, kas ir cieši saistīts ar pārtiks drošumu. Vēl saistīta problēma ir bioloģiskā daudzveidība, kur samazinās, un es ceru, ka Eiropas Savienības sarunu vedēji sniegs šo signālu gan uh, Marseļas formā, gan arī Rio konferencē. Paldies! Paldies, un tagad Alda grupas vārdā vārds Gerbrādī kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Ja runājam par ūdeni un tā globālo nozīmību, tad bieži tiek citēts 90. gadu Pasaules bankas direktors, kurš sacīja, ja šajā gadsimtā notika kari par naftas resursiem, tad nākamie kari būs par ūdens resursiem un piekļūtiem. Tāda ir bijusi šī drūmā prognoze, kas kam vajadzētu mūs darīt ļoti domīgus. Bieži tiek aizmirsts tas, ko viņš sacīja pēc tam vēl. Proti viņš sacīja, ka tā tas būs, ja mēs šo vitālu resursu labāk nepārvaldīsim turpmāk. Ūdens ir atjaunīgs resurs, mēs to varam izmantot cik bieži gribam, ja mēs ar to apējamies pareizi, un par to ir runa Marsejā, par to ir runa arī jūnijā. Uh, Rio plus 20 sanāksmē šodien. ANO globālais ūdens ziņojums ir publicēts, kas arī uh, dod pamatu lielām bažām, taču tomēr tas nav bezcerīgs. Kaut gan tajā arī ietverti kritiski elementi, piemēram, um, gruntsūdeņu pārtēršana Ķīnā, Kalifornijā, citur tā ir liela problēma. Un tam mums noteikti ir jāpievērš, kā arī lauksemniecības lomai šo gruntsūdeņu iz, izsmelšanā, bet ir arī citi aspekti. Vakardien Dānijas prezidentūra ar Ķīnu noslēdz nolīgumu, kas ļaus vairāk tehnoloģijas eksportēt uz Ķīnu. Nākamo desmit gadu laikā Ķīna 500 miljonu eiro investēs ūdens pārvaldības tehnoloģijās, jo šīs tehnoloģijas ir arī tautsamniecisks faktors. Šeit par to mums ir jau jāpanāk vienošanās, lai eh, arī globālā līmenī ūdens nozara tik daudz labāk pārvaldīta nekā līdz šim. Un tagad zaļo vārdā saka priekšsēdz. Mišels Rivāzī, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms, kas pozitīvs, proti šī rezolūcija par ūdeni, jo tas parāda, ka mums ir laba nodoma no Eiropas parlamenta puses, bet es vēlētos uzsvērt arī dažas problēmas, kas ir saistīts ar ūdens pārvaldību. Šobrīd Marseļā notiek pasaules ūdens fórums, bet jūs zinat, ka bieži tiek kritizēta eh, interešu konflikts. No vienas puses ir eh, fóruma priekšsēdētājs, kas ir vienlaiks arī uzņēmuma Violi eh, vadošais darbinieks. Un tas um, apdraud to, ka ūdens tiek nodrošināts kā um, publiska, um, publiski pieejams avots. Šis fórums noslēgsies ar deklarāciju, kurā tiek apgalvots, ka privātās investīcijas var nodrošināt tiesības uz ūdeni, bet šis jautājums ir saistīts ar ūdens sistēmu privatizāciju, un tā ir problēma, ar kur saskaramies ne tikai Eiropas uh, Savienībā, bet arī AKK valstīs. Otra problēma ir saistīta ar slimībām. 80% slimību rodas no uh, tāda ūdens izmantošanas, kas nav um, izmantojams kā dzeramais ūdens, tāpēc es domāju, ka mums ir jādomā par to, kā mēs varētu um, labāk attīstīt atkritumu pārstrādi un ūdeņu attīrīšanu. Un visbeidzot, ūdens un enerģija. Mēs nevaram aizstāt ūdeni, bet jūs zinat, ka eh, slānekļa gāze var piesārņot eh, zemūdens ūdeņus. Mums eh, ir attiecīgi dokumenti, kas pierāda šīs problēmas Kanādā un ASV Tātad, ja mēs cīnāmies, lai uh, nodrošinātu ūdens kvalitāti, tas ir jādara visos līmeņos. Paldies! Paldies! Un tagad vārds ECR grupas vārdā Uskī kungam. Paldies! Priekšsēža kungs bieži mani uzskata par ES vidas politiku kas kritiķi, taču kas attiecas uz ūdeni, lielā mērā atbalstu visu, ko iepriekšējā runātāja sacīja. Ūdens ir uh, globāla problēma un ūdens resursu slikta pārvaldība, šo resursu nepietiekoša aizsardzība ir ļoti nopietna problēma. Tādēļ es atbalstu konferenci un kas pat labāk notiek, un rezolūcijas projekts varbūt ar nelielu izņēmumu. Varbūt kļūdas pēc mēs šeit paužam, ka ūdens ir cilvēks resurss, tā jau tas arī ir, be, un ka rezultātā no tā nedrīkstāt gūt pēļņu. Nu, ja šo teikumu mēs atbalstītu, es baidos, ka tas apdraudētu ūdens pārvaldību daudzās dalībvalstīs, tādēļ es atbalstu Rihardu Zeberu un citu uh, grozījumu, runājot par neleģitīmu profitu pēļņu. Ja šis grozījums tiks pieņemts, tad es labprāt atbalstīšu visu ziņojumu. Sirsnīgs paldies, kolēģi, un tagad vārds kolēģiem Matjasai vienu minūti. Prezidents. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, man ir piemērs Portugālē. Eh, Portugālē ar Eiropas naudu nodrošina to, ka 98% no ūdens apkādas tiek e, nodrošināta un 90% kanalizācijas. Šīs investīcijas bija iespējamas pateicoties Portugāles nodokļu maksātājiem, bet tagad ir runa par ūdens privatizāciju un es domāju, ka tas ir nepārprotams piemērs tam, ka ūdens jomā mēs tomēr nerīkojamies pareizi ne Portugālē, ne Eiropā, ne visā pasaulē, jo ūdens tiek pataisīts par preci, bet ar ūdeni netirgojas. Organ, or, ūdens ir sabiedriskais labums, eh, kura nav daudz, un uh, ūdenis būtu jābūt pieejamam visiem, ne tikai tiem, kuri var par to samaksāt. Mums ir jāsaglabā ūdens, mēs to nedrīkstam izšķērdēt. Ūdens nozīmē tiesības, tas nozīmē cilvēku pamatiesības. Un tagad mēģināt izsist no ūdens naudu Tas ir tā, it kā mēs tā sakot eh, pārdotu gaisu par plastmasas maisiņos. Un tagad kolēģi Matijas, paldies kolēģis Pārškam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze. Ūdens mūsu planētā ir ļoti nozīmīgs, jo tas ir pamat priekšnoteikums dzīvības rašanās. Mums ir nepieciešams tas maisaimniecībā, rūpniecībā un lauksaimniecībā. Eh, kur ir ūdens savoti, tur arī var dzīvot un tur var ražot pārtikas produktus. Eh, cilvēks pa divām trešdaļām sastāv no ūdens un eh, jau slavenais filozofs teica, ka ūdenim ir burvju spēks, tas ir dzīvības sula. Tomēr eh, ūdens eh, daudzums nav neierobežots, patēriņš ar vien palielinās attiestoties sabiedrībai, tā kā mums nav jaunu papildus ūdens avotu, mums ir jāmācās, kā to izmantot efektīvāk un kā aizsargāt tā kvalitāti. Un tāpēc arī likumdošana <clears throat> paredz e, stingru ūdens avotu aizsardzību un iespēju nodrošināt pieeju ūdeni ikvienam, kā arī e, efektīva izmantošana rūpniecībā ir pamatota pasākuma. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad kolēģis Štādlers viena minūte. Priek Paldies! Uh, līdz, līdšanēji uh, globālie ūdens uh, fórumi deva pareizo ievirzi, kā taupīgi izmantot ūdens resursus. To mēs varam tikai atbalstīt. Esmu pateicīgs Zēberam kungam, ka 23. oktobra 2000. gada direktīvu varam saprātīgi izmantot un integrēt izmantot apsaimniekot upju bas, basēnu apsaimniekošanu. Ir jāmaina princips principi, ka ūdens nodeva eh, par ūdeni un kanalizāciju būtu jāsavieto ar tā taupīga izmantošanu. Mans lūgums komisārei ir vairākas valstis, kuras 12 gadu gaitā nav bijušas pietiekami aktīvas, eh, lai īstenotu visus pasākumus. Viņām bija laiks līdz 2009. gadam, bet visas to nav izdarījušas, un eh, man ir jāpiemina arī Austrija komisija. Eh, komisāri kungs, ja mēs, kundze, ja mēs gribam būt eh, ticami ūdens fórumā, tad ir jānorāda uz nepieciešamību īstenot ūdens eh, direktīvi. Tomēr es domāju, ka kā jau pie katras rezolūcijas varam teikt, ka rezolūcija ir principiāli pareiza, un tāpēc es arī atbalstīšu regulu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, nākamie runātāji vispirms pusotra minūte Soņikam. Dziękuję, panie przewodniczący. Mm, paldies, priekšsēd. Ļoti reti kāds varbūt saprot, ka 40% cilvēks vispār nav no pieejas dzeramūdenim. Miliārdi patērē dzermūdeni, kas ir neveselīgs, piesārņots, būtībā nelietojams uzturā. Ūdens ir ļoti eh, nepieciešams uzturdrošībai un lauksemniecībai, tādēļ mums ir jārūpējas ļoti rūpīgi par ūdens pārvaldību. Tas ir sods, solis pret nabadzību. Pieeja eh, sanitāram tīram ūdenim ir cilvēku tiesība, tas ir arī jau konstatēts eh, attiecīgās deklarācijas un dokumentos. Mums ir jāsaprot, ka uh, viegla piekļuva, eh, vieglas piekļuvas ūdenim laika ir beigušies, tādēļ rezolūcija atbalsta jārisina izaicinājumi, kas ir arī saistīti ar demografiskiem izaicinājumiem, ko mums met cilvēks skaita pieaugums. Šīs problēmas ir jāapzinās, par tām jārunā atklāti, lai sabiedrisko domu gatavotu šo problēmu risināšanai. Uh, Mums ir jāmeklē visu pasaules iedzīvotāju atbalstu šo problēmu risināšanā. Tikai ar šādu atbalstu mēs sasniegsim uh, īstus rezultātus. Paldies, kolēģis Sonika, un tagad kolēģis Parņo vienu minūti. Priekšsēdētāja cienījumā komisārs Kundze. Runājot par rezolūciju, vispirms es vēlētos runāt par diviem jautājumiem. Izaicinājums attiecībā uz ūdens pārvaldi Eiropā un Eiropas Savienībā un otrkārt komisijas rīcība, lai nodrošinātu to, ka um, priekšlikumi, kurus mēs pieņemam, ir atbilstoši mūsu mērķiem. Mēs zinām, ka ūdens ir milzīgais 21. gadsimta izaicinājums. Uh, Jo, ja mums izdosies atrast risinājums, tad mums izdosies nodrošināt mieru pasaulē. Mēs apzināmies, ka tas ir saistīts ar pārtiks drošumu, un šajā formā, kā jau kolēģi atgādināja, ļoti daudz tiek runāts tieši par komerc apsvērumiem, vismaz pēdējās dienās eh, šajā fórumā Marseļā, un rodas jautājums, kāpēc nav konsekvences starp ūdens pārvaldību un ūdens resursiem, un otrs puses kopējo lauksamniecības politiku, jo nekas eh, KLP eh, reformā nav paredzēts attiecībā uz ūdens pārvaldību, kā jau teica kolēģis Arbu. Tāpēc mums ir nepieciešama risinājuma. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies paņokungam, un tagad vārds uz vienu minūti Gērens kungam. Paldies priekšsēdētāji! jautājums ir ļoti nozīmīgs, un tas ir saistīts ar attīstību, tāpēc eh, mums būtu nepieciešams iesaistīt arī attīstības komiteju Eiropas parlamentā. Tūkstošgadus attīstības mērķos ir iekļauts arī mērķis attiecībā uz ūdeni, un ūdenim ir jābūt kā eh, strateģiskai prioritātei visās mūsu politikās un vedot sarunas ar visiem mūsu attīstības partneriem. Ūdens ir publiski publisks uh, labums, un tāpēc mēs nevaram ar to rīkoties kā ar parastu preci. Tāpēc ir jāparāds kontrols pasākumi attiecībā uz jebkādiem pārkāpumiem. Nevar būt tā, ka uzņēmums, kas strādā pie ūdens infrastruktūrām, uh, apdraud piekļuvi ūdenim, un mums ir jādomā par vispārējām interesēm, nevis par atsevišķu individu interesēm. Paldies kolēģim Gērensam, tagad kolēģis Ferēra viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. 2010. gadā jūlijā ANO ģenerāla asamblējā pēc ilgām cīņām izdevās pieņemt rezolūciju kurā tika uzsvērtas eh, tiesības uz ūdeni kā cilvēktiesības nu, tās tika pievienotas citām cilvēktiesībām. ANO rezolūcija aicina valstis un organizācijas nodrošināt finansiālos līdzekļus, tehnoloģiju pārnesi, lai padarītu piekļu, ūdeni piekļu pieejamu. Šo tekstu pieņemt nebija vienkārši, un tā nav nejaušība, ka dažas, dažas valstis vispirms nobalsoja pret, pēc tam atturējās. Šis apvienoto nāciju teksts ir ļoti spēcīgs, un varbūt ir cilvēki, cilvēki, kuri gribētu tādu divnozīmīgu pieeju, mm, lai atvērtu durvis ūdens tirgošanai ir svarīgi saglabāt garantijas e, cilvēktiesībās kā cilvēku uz ūdeni. Un e, šīs garantijas mums ir arī jāsaglabā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad pusotra minūte kolēģi Kuķieres Kortīnēs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Viena problēma man, par vienu problēmu man ir jālauza galva. Daudziem ūdens eh, ir kā atjaunojamais energoresurs, eh, bet tas tā nav vienmēr. Protams, ūdens atgriežas zemē, bet ne jau vienmēr tur, no kurienes nācis. Dažreiz vidusjūrā tas iztvēko, un mēs nedrīkstam aizmirst šos faktus. Es domāju, ka komisijai vajadzētu pastāvēt uz to, Eh, ka ir jāatsaucas uz nolīgumiem, ir jābūt eh, atbilstībai. Rio plus 20 mēs runājām par to, un es domāju, ka mums vajadzētu startautiskā līmenī eh, to darīt pārobežu sadarbības ietvaros. Turcija, neviens negrib runāt par Turciju. Es domāju, ka mm, tehnoloģijas eksistē, lai kontrolētu ūdens plūsmas. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šajā jomā pastāv arī korupcija, un tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu attiecīgie fondi ir tehnoloģijas, kuras ir jāizteno, un tad, protams, lauksamniecības politika un ūdens. Ir tie, kuri ies, patērē vairāk ūdeni, ir tādi, kuri patērē mazāk. Manā reģionā ūdens ir ļoti dārgs. Piemēram, lai izaudzētu salātus, ir vajadzīgs ļoti daudz ūdens, eh, vai arī eh, kukurūzu audzējot vajadzīgs daudz ūdens, un tam ir jāatspoguļojas lauksaimniecības politikā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Eh, tagad vēl kolēģe Estrela viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir absolūti nepieciešams runāt par ūdens kvalitāti un kvantitāti un par sekām, eh, kuras eh, saistās ar klimata pārmaiņām, ko mēs jau redzam. Manā valstī Portugālē februāra beigās 68% eh, no teritorijas cietu no liela sausuma un 32% no ekstrēma sausuma. Tā bija tā saucamā ūdens krīze un cilvēki galu galā no sausuma nomirst vairāk nekā cita, no cita dabas katastrofām. Tas attiec arī uz plūdiem. Te ir runa par dabiskiem resursiem, te ir par godīgu attieksmi. ANO eh, ir arī atbalsta to, ka ir nepieciešams ūdens pārvaldības menedžments. Eiropā mēs izšķērdējam ūdeni. 50% mēs izšķērdējam neefektīvas rīcības rezultātā. Ūdenim vajadzētu būt pieejamam visiem par saprātīgām cenām. Mums ir jānovērš jebkuras spekulācijas ar ūdeni un jācīnās pret izšķērdību. Un tagad paldies kolēģei Ostrelai, tagad veržā viena minūte. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Sestais pasaules ūdens fórums šobrīd norit, galvenie spēlētāji ūdens eh, tirgu eh, arī tajā piedalās, tātad tā nav eh, vienota dialoga platforma, kā apgalvo mūsu rezolūcija jo vienlaiks norit sarunas par piekļuvu ūdenim. Ūdens ir kas tāds kā gaiss, saule, tas ir saistīts ar dzīvību. Ūdens nevienam nepiedara. Ūdeni nav iespējams iegūt savā īpašumā kā preci un līdz ar to to nedrīkst izmantot kā peļņas avotu. Ūdens ir jāizmanto cilvēku labā un Šobrīd īstenotie privātās un publiskās partnerības projekti ir pilnīgi katastrofāli. Mums ir jāuzdod jautājums par Eiropas Savienības atbildību. Ir pienācis laiks visaptvarošai pieeja, un es no savas puses priecājos par to, ka Francijā vairākas pašvaldības ir nolēmušas ņemt savā pārziņā ūden, ūdens pārvaldību. Paldies! Paldies Veršā kundzei. Tagad um, brīvā mikrofona procedūra. Nicolescu. Nicolescu kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Populația mondială de... Paldies, priekšsētāji. Pasaules iedzīvotāju skaits jau pārsniedz 7 miljārdus un uh, vajadzība pēc pārtikas pieaugs par 70% līdz 2050. gadam. Tas nozīmē, ka ūdens tiks izmantots par 19% vairāk lauksaimniecībā, jo jau šobrīd lauksaimniecībā mēs izmantojam 70% ūdens. Rezolūcijā pamatoti tiek runāts par to, ka tehnoloģiskais progress varētu ļaut mums uzlabot efektivitāti ūdens izmantošanā, un tajā likts uzsvers arī uz mehānismu un ekipējumu lomu. Vēlos vērst jūsu uz uzmanību uz kādu pozitīvu aspektu, kuru mēs varētu iegūt izmantojot transģenētiskus augus, jo tādējādi ražošana izmaksātu lētāk un izdotos ietaupīt ūdeni. Paldies! Paldies kolēģiem Nikolēsku. Tagad kolēģis Molkova. Ďakujem pekne za slovo. Prístup k pitnej vode mnohých... Paldies, priekšsēdētāj. Piekļūt dzeram ūdenim ir ļoti nopietna problēma daudzās pasaules valstīs, un mums, kam ūdens ir gana, mēs to pietiekoši racionāli neizmantojam. Mēs to izšķēdējam. Šī sliktā ūdens pārvaldība arī veicina klimata izmaiņas. Ja mēs runājam par vīdes likumdošanu, ja mēs varam pat lielas Eh, upes varam pārvizīt citās gultnēs, tad mums ir jāpadomā, jāvar padomāt arī par to, kā mēs varam eh, ar ūdens resursiem taupīgāk apieties, lietas lāsītas tur, notvērt, kur tās krīt. Pretējā gadījumā ir liela materiāla eh, zaudējuma un arī cilvēki dzīves ir apdraudēts. Tādēļ komisijai būtu jāpadomā arī par tehniskiem pasākumiem kas nodrošinātu to, ka ir uh, eh, lietas ūdens tur, kur tas krīt, varētu uh, tikt nodīts līdz uh, augu uh, saknēm un uh, barot uh, gruntsūdens tilpnes. Tagad vārds kolēģiem Mirandai. Paldies, priekšsēd. Esmu no 2000 upju valsts uh, bija tād, tāds dzējisks izteikums upes un avoti, bet manā valstī pēdējo gadu gaitā ūdens re, eh, pārvaldība ir privatizēta. Eh, ir notikušas liels investīcijas ūdens infrastruktūrā, kas nebija nepieciešams. Ūdens tiek dambēts kas nav vairs lietojams, bet ir jābūt jaunai ūdens pārvaldības kultūrai, paradigmu izmaiņai, ilgspējīgumam. Ūdens nav peļņas faktors, bet tiesības, ekosociāls, sabiedrisks, sabiedriska bagātība, kas ir nepieciešama dzīvībai, nepieciešama. Visu pirmām kārtām mums jāgādājas par ūdens kvalitātes aizsardzību. Uh, upju ezeru. Mums ir nepieciešama apsaimniekošana sistēma, kas ir efektīva. Paldies, Mirandas kundze. Nākamā runātāja kolēģi Sinklēra. Paldies, priekšsēd. Apsveic starptautisko dialogu konferencē šodien Māsajā absolūti nepieciešams, lai visi lēmumu pieņēmēji pašvaldības, dalībvalsts un ANO dot iniciatīvas, kā var ūdenim piekļūt par pieņemu cenu. Ūdens ir cilvēces, eh, cilvēktiesības, un to nedrīkstētu izmantot pārliekas peļņas gušanai. Lušī Fošer kunga citāts šajā ziņā rada pamatu pažām. E, e, viņš ierosina līdz 70 ūdens resursus krāt, kaut gan šī sistēma nedarbojas E, es it kā runā e, ar vienu e, galvu vienu, ar otru saku otru. Paldies, kolēģi Sinklēr, un tagad vārds kolēģei Jordānai. Cilvēku dzīve ir nesadalām saistīta ar ūdeni, un mēs varam iztikt bez ūdens tikai dažas dienas, bet tomēr, kas attiec uz uh, piekļuvu ūdens resursiem mēs neesam pietiekoši uzmanību pievērsus šiem aspektiem. Eiropā lielākā daļa iedzīvotāju šī problēma akūti neskār, tomēr ir trešās valstis, kurā dzīvo nabadzīgi cilvēki, un mums ir jāapzinās, ka pat attīstītās sabiedrībās eh, sakarā ar iedzīvotāju skaitu pieaugšanu, meža izciršanu un ne ilgspējīga izaugsme arvien vairāk saskarsies ar šīm problēmām, kas pat labam tiek nepietiekoši novērtēts. Man valsts, Slovenija, ūdens resursu ziņā ir viena no bagātākajām. Un tomēr arī mūsu valstī ir piedzīvot sausuma periodi, kas ir radījuši problēmas, Es piekrītu Zeberkunga sacītam, referentkunga sacījām, ka problēma jāpievērš turpmāk lielāku uzmanību. Paldies, Jordāns kundzei, nākamā kolēģa klasa. Uh, arvien pieaugušie vardarbīgie konflikti par ūdens resursus piekļuvu parāda situācijas skarbumu. Bez ūdens nav dzīvības. Miljoniem cilvēkiem nav piekļuvu, miljardiem nav piekļuvu ūdens resursus resursiem 2,6 miljardiem cilvēku nav piekļuvu sanitāriem ūdenim. Piekļuvu ūdenim ir pamattiesība, un šeit ir visiem savu daļu atbildības. Tādēļ mūsu ūdens resursu politikas pamatprincipi ir uh, um, saulaicība un eh, vainīgi princips. Eh, bieži ar tehnoloģijām var problēmas atrisināt. Ūdens attīrīšanas iekārtām ir liela nozīme. Visā pasaulē 90% um, eh, saimniecības uh, eh, noteku ūdeņi tiek uh, vienkārši uh, aizpludināti, bet tie ir potenciāls uh, um, arī uh, vērtības. Uh, tādēļ ūdens attīrīšana ir atslēga mm, attīstībai un Madrides konferencē jābūt solim uz priekšu šajā ziņā. Paldies kolēģei Klasa un tagad uh, debašu beigās vārds skolotājs Sārē Hedigārdē. Paldies! Trīs lietas gribētu uh, uzsvērt. Rivasī kundze runāja par ūdens pārvaldības pakalpojumu privatizēšanu. Es gribētu tikai teikt, ka Eiropas komisija nav to prasījis. Eiropas uh, ūdens uh, likumdošana ir neitrāla. Uh, un šī lieta ir atsāta dalībvalsts ziņā. Štadler kungs runāja par problēmām ar ūdens uh, eh, pamatdirektīvas implementācijas programmu. Pilnīgi piekrīt, tas ir svarīgs jautājums. Nesen eh, valsts vadītāji uzsvēr, ka mums ir implementācijas jomā jāgūst būtiski panākumi un uh, uh, es ceru, ka drīz arī būs konkrēti priekšlikumi šajā sakara. Visbeidzot, paņo kungam. Viņš sacīja, ka hmm, nav uh, īsti risināts uh, eh, KLP ietek, kontekstā ūdens resursu jautājums. Es domāju, taisnība, un Eiropas parlaments cerams var attiecīgumu komisāriem šo jautājumu uh, apspriedīs, un es šo jautājumu ar Potočniku kungu apspriedīšu, kā arī e, citas uh, e, īrosmes, e, kuras es no šīdienas debatēm guvu. Paldies, kolēģi, uh, atvainojot komisāru Hedigārda, saka priekšēdus, un līdz ar to debats ir beigušās par šo jautājumu. Rezolūcija B7 130 2200. Uh,